Prendiamo posto. Bene, buongiorno a tutti. Labi, atsāksim mūsu sanāksmi. Labrīt visiem. Un Es eh, sveicu mūsu vidū Polijas eh, lauksaimniecības un lauku attīstības ministru Mareku Savīcki, kas ir arī uh, bijušais lauksaimniecības Eiropadoms priekšsēdētājs, un viņš mūs iepazīstinās ar Polijas prezidentūras darba rezultātiem. Marek, pirmkārt, es vēlos jums no sirds pateikties par lielisko sadarbību ar uh, mūsu lauksaimniecības komiteju, Mums ir bijis daudz iespēju tikties, un esam kopā bijuši trīs uh, svarīgās konferencēs, kurās bija klāt arī komisārs Čološs. Mēs šajās konferencēs pārunājām visu komisijas dokumentu pakotni ar uh, 27 ES dalību valstu ministriem, kā arī ieinteresēto pušu pārstāvjiem un akadēmiķiem. Tāpēc es vēlos jums pateikties personīgi un arī komitejas vārdā par lielisko darbu, ko esat paveicis Polijas prezidentūras laikā daudzos sarežģītos jautājumos. Un es vēlos arī uzsvērt, ka esam panākuši politisku vienošanos par likumdošanas pakotni. Pirmo koplēmumu ietvaros pieņemto pakotni. Nākamajā Strasbūras sanāksmē būs balsojums plenāra sēdē par šo pakotni, un tad tā tiks publicēta oficiālajā vēstnesī. Paldies jums, Marek, par ieguldīto darbu, un vārds ir jums, lai jūs varētu mūs iepazīstināt ar polijas prezidentūras darba rezultātiem. Paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Ir pagājuši gandrīz seši mēneši kopš man pēdējā paziņojuma lauksaimniecības komitejā. Un um, tad, kad es sāku darbu Eiropa padomē, es apņēmos polijas prezidentūras vārdā darīt visu iespējamo, lai uzlabotu dialogu starp institūcijām. Un mēs bijām pati pirmā prezidentūra, kas vēlējās ciešu sadarbību uh, koplēmumu procedūras ietvaros, kurai nācās sadarboties šīs procedūras ietvaros. Lauksaimniecības komitejai tā bija jauna pieredze gan deputātiem, dalību valstu pārstāvjiem, gan arī Eiropas komisijai. Labs piemērs šai sadarbībai ir trilogi, kas ir notikuši vairāk nekā 20 un jaunais darba stils lika pastiprināt kontaktus, manus kontaktus ar Eiropas parlamentu. Man ir notikušas vairāk nekā 30 sanāksmes ar parlamentu pārstāvjiem. Un polijas prezidentūras laikā notika uh, piecas formālas uh, lauksaimniecības padomes un arī vairākas neformālās padomes. Uh, Neformālās padomas laikā prezidents De Castro, komisārs Čološs un arī es vienojāmies par sadarbības noteikumiem, kas mainīja pieeju problēmu risināšanai un eh, tam, kā diskusijas notiek starp trim Eiropas Savienības institūcijām - parlamentu, padomi un komisiju. Polijas prezidentūras programmā bija iekļautas lauksaimniecības prioritātes un vispārīgās prioritātes, kā piemēram pārtiks, apgādes drošība un citas. Es mēģināju darīt visu, kas bija manos spēkos, lai uzklausītu Eiropas parlamentu, lauksaimniekus, uzņēmējus, kā arī tirdzniecības uzņēmumus no lauksaimniecības un pārtikas nozares kā arī ministrus no Eiropas Savienības dalību valstīm un trešajām valstīm. Neraugoties uz to, ka Polijai lauksaimniecība ir ļoti svarīga, viedokļi, kurus es uzklausīju, nevienmēr atbilda mūsu interesēm, un Polija vienmēr centās rīkoties atbilstoši kopienas interesēm, ievērojot neutralitāti un mēģinot nākt klajā ar līdzsvarotu pieeju. Es ceru, ka mums tas arī izdevās. Priekšsēdētāji, deputāti, Esmu jau īpaši apmierināts ar mūsu sadarbību pie KLP reformas. Polijas prezidentūra pēc komisijas prez prezentācijas uzklausīšanas sāka darbu visos padomas līmeņos, gan formālajās diskusijās ar lauksaimniecības ministriem, kas sākās oktobrī, gan arī vispārīgajās septiņu leģislatīvo projektu prezentācijās. Uh, Un mēs runājam arī par KLP otro pīlāru. Lauksaimniecības specializētās komitejas līmenī mēs veicām reformas ietekmes izvērtējumu, arī tas bija ļoti intensīvs darbs, tostarp arī darba grupās, un tajā mums izdevās pabeigt pirmo tehnisko analīzi par regulējumu, par tiešiem maksājumiem, par lauksaimniecības teritoriju attīstību, un Man ir jo īpaši liels prieks par to, ka man izdevās eh, pabeigt darbu padomē eh, kopā ar šīs diskusijas pabeigšanu. Paldies par jūsu sadarbību, ir bijusi diskusija virkne šeit Eiropas parlamentā, un eh, šobrīd esmu patiešām pateicīgs visiem jums, dārgie deputāti, par jūsu ieguldītajām pūlēm, par jūsu vēlmi sadarboties ar Polijas prezidentūru. Es vēlos jūs atgādināt, ka pirmā diskusija ar lauksaimniecības ministru piedalīšanos, kā arī lauksaimniecības komitejas dalībnieku un lauksaimniecības komisāru piedalīšanos notika 2011. gada 7. novembrī. Līdzīga diskusija ar lauksaimniecības jomas pārstāvjiem notika arī 23. novembrī. Trešā tikšanās, kurā piedalījās arī akadēmiķi un pētniecības iestādes, notika decembrī. Šo tikšanos mērķis bija rīkot sabiedrisku apspriešanu, lai labāk izprastu jaunās eh, KLP reformas projektu, kas bija paredzēts periodam pēc 13. gada. Visi diskusijas dalībnieki parādīja, ka pastāv ievērojams nesaskaņas par uh, konkrētiem uh, reformas uh, aspektiem. Un šīs viedokļa atšķirības attiecās uz finansējumu sadalījumu starp pirmo un otro KLP pīlāru. Lielākā daļa dalību valstu vēlējās, lai Eiropas komisija iepazīstinātu ar kritērijiem līdzekļu sadalēju otrajā pīlārā, cik drīz vien tas ir iespējams. Uh, kā arī bija iebildumi pret uh, tiešo maksājumu pielīdzināšanu. Dažas dalību valstis vēlējās panākt ātrāku konverģents maksājumu jomā, uzsverot, ka lauksaimnieki neatrodas vienlīdzīgā situācijā. Daudzas dalību valstis pauda bāžas par jauno sistēmu, par tiesīgumu saņemt maksājumus un par pakāpenisku jauno maksājumu uh, vienādošanu. Uh, Bija arī bažas par tā dēvēto zaļināšanu. Daudzas dalību valstis uzskatīja, ka tā sniegs negatīvu, radīs negatīvu ietekmi uz konkurētspēju un pārtiks apgādes drošību. Daudz arī vēlējās uzsvērt, ka zaļināšanas līmenim vajadzētu būt atkarīgam no maksājumu, saņemto subsīdiju līmeņa. Tāpat bija runas par maksimālo griestu noteikšanu. Daudzām dalību valstīm šķita, ka to būtu grūti ieviest, jo uh, atšķiras finanšu sistēmas un sociālās sistēmas. Atbalsts mazajām lauksēmniecībām tika kopumā uztverts pozitīvi, bet ne visas dalību valstis uh, to uztvēra kā procesa vienkāršošanu. Daudzi domāja, ka šai idejai vajadzētu būt brīvprātīgai. Atbalsts jaunajiem lauksēmniekiem arī tika kopumā atbalstīts, kaut arī uh, bija dalība valstis, kas vēlējās, lai tas būtu brīvprātīgs. Tāpat arī aktīvā lauksaimnieka definīcija tika uztverta kā laba ideja, bet bija daudz bāžu par tās īstenošanu. Jebkurā gadījumā uh, tika baidi, bija bāžu bažas, ka tas varētu palielināt administratīvo slogu. Uh, tāpat arī nesaskaņas radīja maksājumi nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem, Daudzus bažīgus darīja kritēriju šajā jomā, bet mēs zinām, ka ir panākts liels progress. Daudzas delegācijas kritizēja Eiropas komisiju par KLP vienkāršošanas trūkumu. Šie priekšlikumi bieži vien ir komplicēti un uh, palielina administratīvo slogu, birokrātiju, tie ievieš daudzus jaunus elementus ar apšaubām pievienoto vērtību. Tomēr es uzskatu, ka sadarbība starp Eiropas parlamentu un padomi veidos labu pamatu turpmāko prezidentūru darbam. Un priekšsādātāji, viena no polijas prezidentūras prioritātēm bija atjaunīgo energoavotu attīstīšana lauksaimniecības reģionos. Un 20. septembra Eiropadomē prezidentūra sāka dialogu par iespēju uzlabot ES lauksaimniecības konkurētspēju, izmantojot atjaunīgos energoavotus. Šo diskusiju pamatā bija konference, kas tika rīkota mm, 2011. gada jūlijā, kā arī lauksaimniecības ministru kopīgās pusdienas 19. novembrī. Daudzas dalību valstis apsveica Polijas prezidentūras iniciatīvas un vēlējās sākt diskusijas Eiropas Savienībā par biomasas izmantošanu. La dalību valsts uzskatīja, ka lauksaimniecībai ir būtiska loma ES vides aizsardzības mērķu sasniegšanā. Tomēr lauksaimniecības galvenajam mērķim tomēr būtu jābūt ilgtspējīgai pārtikas produktu ražošanai. Bija panākta vienošanās, ka ir vajadzīgi eh, papildu produkti energoražošanas vajadzībām, kā piemēram pārpalikumi no lauksaimniecības produktu ražošanas. Un eh, tika nolēmts, ka nav izdevīgi pārvietot biomasu lielos attālumos vai importēt to no trešajām valstīm tika uzsvērts, ka biomasai, kas ir importēta Eiropas Savienībā, ir jāatbilst tiem pašiem kritērijiem, kas biomasai, kura rodas pašā Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka diskusiju rezultāti par atjaunīgo energoavotu izmantošanu lauksaimniecības reģionos kalpos eh, turpmākajam darbam un arī Eiropas komisijas likumdošanas priekšlikumiem par KLP pēc 2013. gada. Priekšsēdētāji, tagad es vēlētos īsumā pārunāt polijas prezidentūras darba rezultātus attiecībā uz zaļo grāmatu. Padomes eh, sanāksmē 19. jūlijā 2011. gadā mēs tikām iepazīstināti ar zaļās grāmatas eh, priekšlikumu un sākām debatas pār šīs politikas grozīšanu. Polijas prezidentūrai šis jautājums bija ārkārtīgi svarīgs, jo Eiropas lauksēmniecības situācijas uzlabošana ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu uzturēt es eh, lauksēmnieku konkurētspēju. Vēl bez politiskām diskusijām komisija rīkoja sabiedriskās apspriešanas, tās beidzās 29. novembrī Varšavā, kad mēs bijām sarīkojuši uh, konferenci par jaunām pieejām ES lauksēmniecībā. Šī konference tika rīkota ES prezidentūras darba ietvaros ar komisijas atbalstu. Šī konference kļuva par daļu no Eiropas komisijas darba kārtības pie jaunajiem noteikumiem par informēšanu un popularizēšanas aktivitātēm. Eiropadoma, kas notika 15. un 16. decembrī, pieņēma attiecīgus secinājumus. Parlamenta deputāti jāteic, ka nāk vēl viena joma, kurai mēs pievērsām lielu uzmanību iepriekšējo sešu mēnešu laikā, bija atbalsts visneaizsargātākajiem uh, iedzīvotājiem, un Polijas prezidentūra pievērsās šim jautājumam septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī četrās Eiropadomas sanāksmēs. Mēs sapratām, ka būs grūti panākt vienošanos, un 6. decembrī notika neformāla trialoga sanāksme ar Eiropas parlamentu, kurā komisija un parlaments atbalstīja kompromisu tekstu, ko ierosināja Polijas prezidentūra, uh, Eh, negrozītā formātā. Un 15. decembrī ministru padomas laikā pēc trim ar pus darba gadiem pie šī dosie mums izdevās panākt vienošanos. Kompromisa teksta noteikumi paredz, ka ir jāturpina programmas KLP ietvaros eh, līdz 13. un 20. gadam tā, lai būtu iespējams veikt iepirkumus, papildinot intervences, tāpat arī jāsniedz atbalsts no ES budžeta 500 miljonu gadā apmērā un citus pasākumus. Tagad es vēlētos uh, apspriest divas pakotnes, pie kurām tika strādāts polijas prezidentūras laikā - kvalitātes pakotne un piena produktu pakotne. Es uzsvēru, ka Polijas prezidentūra intensificēs darbu, lai panāktu kompromisu par kvalitātes pakotni. Pārtikas kvalitātes sistēmas jomā mums izdevās panākt kompromisu starp parlamentu un padomi, un runājot par šī dokumenta lielāko daļu un tā būtiskākiem elementiem, mēs panācām vienošanos par risinājumiem, kas uzlabotu sistēmu aizsargātajām geogrāfiskajām izcelsmēm. Tāpat arī mēs panācām vienošanos, ka ir jāuzlabo kontrole un arī uh, panācām vienošanos par uh, tradicionālo īpašo produktu uh, aizsardzību un definēšanu. Uh, Tika panākta arī jauna definīcija par kalnu reģionu izcelsmes produktiem, un uh, pastāvēja zināmas viedokļu atšķirības par to, kā rīkoties ar aizsargātām izcelsmes vietām. Eiropas parlaments tekstā ieviesa iespēju pārvaldīt kontrolēt ražošanas apjomus. Un parlaments norādīja, ka turpmākais darbs būs atkarīgs no šī noteikuma pieņemšanas. Un padomē nostājas atšķīrās, Eiropas komisija bija pret šādu formulējumu, tomēr es ceru, ka mēs esam nonākuši tuvu gala risinājumam. Šis dosie tika nodots Dānijas prezidentūrai, lai tā turpinātu darbu. Runājot par tirzniecības normām, Polijas prezidentūra ir panākusi provizorisku vienošanos padomē, taču padomē joprojām nav atrisināts jautājums par ražošanas vietas eh, marķējumu, kam būtu jākļūst par tirzniecības normu elementu. Un šo aspektu mēs arī nododam tālāk Dānijas prezidentūrai cerībā, ka tā drīz radīs pozitīvu risinājumu. Uh, Polijas prezidentūra, parlaments un komisija arī panāca vienošanos par piena pakotni 6. decembra trialogā, kā jau to sacīja priekšsēdētājs. Un visi beidzot priekšsēdētāji dažos vārdos par lauksaimniecības noteikumu pielāgošanu Lisabonas līgumam. Pēdējā pusgada laikā Polijas prezidentūra ir darījusi visu, kas iespējams, lai pielāgotu horizontālos noteikumus Lisabonas līgumam. Ir bijuši vairāk desmit tikšanās reižu par šo jautājumu, un šķiet mums ir izdevies izstrādāt projektu horizontālajai pieejai attiecībā uz galvenajiem KLP noteikumiem. Decembra beigās notika trešais trialogs par šo jautājumu, un jāteic, ka zināmā mērā vienošanās jau ir panākta. Mēs tagad turam īkšķus, lai Dānijas eh, prezidentūra varētu pabeigt šo darbu, pārāk nenoslogojot KLP reformu. Horizontālās pieejas akceptēšana varētu Uh, pātrināt turpmāko lauksaimniecības aktu izskatīšanu lauksaimniecības jomā. Dāmas un kungi, mēs skatījām arī daudzas citas tēmas, kuras es šeit neuzskaitīšu. Es tikai vēlos uzsvērt, ka tā bija pirmā reize, kad uh, Polija prezidēja Eiropas Savienībā, un mēs risinājām problēmu jautājumus, cik labi vien spējām, un, protams, ka bija daudz izaicinājumu. Mūsu darba izvērtēšana tagad ir jūsu rokās. Mēs ceram, ka mums izdevās atvieglot jūsu darbu šeit, Briselē un Strasbūrā. Mēs centāmies arī popularizēt kvalitatīvas, garšīgas lauksaimniecības produktus. Vēlos atgādināt, tas bija zemēnes no polijas āboli, kā arī eh, krosāni. Dāmas un kungi, Aizvadītie seši mēneši mums sniedza ļoti daudz jaunas pieredzes saistībā ar jaunajiem pienākumiem, ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Es ceru, ka mēs esam sākuši labu sadarbību starp padomu, parlamentu un komisiju. Un es vēlētos tagad vērsties pie visiem deputātiem un šīs komitejas vadības un pateicoties viņiem par sadarbību, es domāju, ka uh, mēs esam sākuši diskusijas, kas e, sākotnēji radīja nelielu haosu. Paraudzīsimies kaut vai uz tā laika vēstulēm, tās tika izplatītas visos virzienos, bet es ceru, ka Dānijas prezidentūra ieviesīs kārtību, lai tās pilnvaru perioda beigās mums būtu skaidrība kas tad īsti ko ir paveicis. Es vēlu jums daudz eh, panākumu darbā pie turpmākās KLP reformas. Paldies! Davvero grazie, ministro Marek, grazie della... Es uh, sirsnīgi jums pateicos, ministra kungs eh, pateicos par mums sniegto informāciju, par to, kādas debatas notiek padomē par KLP reformu, kāda kritika ir izskanējusi, ar kādām grūtībām jūs saskaraties. Uh, tas ļoti interesē mūsu komitejas referentus uh, Un tas ir arī svarīgi, lai uzlabotu dialogu kvalitātes starp mūsu komiteju un padomi. Mēs vienmēr esam jutuši jūsu atbalstu mums parlamentā un ņemot vērā Lisabonas līgumu, tas ir ļoti būtiski. Cerams, ka mums izdosies ātri panākt pie vienošanos, tas ir ļoti būtiski lauksaimniecības nozarei. Uh, un uh, mūsu darbs ir pierādījis to, ka koplēmuma procedūra neaizkavē likumdošanas procesu. Decembrī mm, mēs uh, jau bijām apstiprinājuši daudz likumdošanas uh, tekstu, pateicoties sadarbībai starp padomi un parlamentu. Uh, Daudzi kolēģi ir pieteikušies. Vispirms vārds uh, Deskungam. Paldies priekšsēdētāji. No sirds pateicos ministra kungam Savīckim, ka viņš ir šodien ieradies pie mums. Un uh, ir informējis par polijas prezidentūras darbu tik iespaidīgi. Jūs jau norādījāt, ka polijas prezidentūra pirmo reizi prezidēja, un man jāteic, ka tā bija laba prezidentūra. Jūs runājāt par daudzajiem uh, dialogiem un trialogiem. Es nevēlos tajā visā tagad iedziļināties, bet daudzās tikšanās, kas notika ar parlamentu, notika Lisabonas līguma garā. Uh, un uh, notika arī liela tikšanās starp uh, lauksaimniecības komiteju un lauksaimniecības ministriem, un uh, mēs visi ņēmām vērā, ko jūs teicāt, proti, ka jūsu darbā jūs centāties orientēties uz kopienas iniciatīvām. Es uzskatu, ka mums ir jāuzmanās mūsu nacionālajās interesēs, lai mēs sekotu uh, kopējiem Eiropas mērķiem un tādējādi nonāktu pie spēcīgākas lauksaimniecības politikas. Mēs varējām diskutēt ar jums par reformu priekšlikumiem, un es varētu atbalstīt daudz ko no tā, ko jūs ieviesāt. Tāpat es arī esmu vienis prātis par jūsu bažām attiecībā uz pašreizējo priekšlikumu īstenošanu, padomē un parlamentam vēl ir daudz, kas darāms, lai reforma veidotos, mazinot birokrātiju un neradot vēl vairāk sloga. Es jums vēlu panākumus turpmākajā darbā pie Eiropas lauksaimniecības, Un tāpat arī vēlu, lai tagad pēc polijas prezidentūras beigām jums turpinātos kontakti ar mūsu parlamentāro komiteju un mēs varētu turpmāk kopā ar parlamentu un padomi strādāt pie kopīgās lauksaimniecības politikas. Personīgi es jums vēlu visu to labāko. Jums un man bija ļoti interesanti kopā sadarboties, un es ceru, ka arī Turpmāk eh, mēs varēsim ar jums uzturēt kontaktus, lai veidot labāku Eiropas Savienības lauksaimniecību. Grazie, Albert. E adesso la parola a Luis Capola Santos. Capola Santos. <coughs> Ministru, <coughs> é o meu nome pessoal e do. Paldies, ministra kungs. Es uh, savā vārdā un savas politiskās grupas vārdā jums pateicos par to, kā jūs uh, bijāt organizējuši prezidentūras darbu. Es domāju, ka tiešām pastāva atšķirības uh, šai jomā, ka lauksaimnieki vienmēr ir uh, kaismīgi cilvēki, kas ļoti uh, iestājās par lauksaimniecību interesēm. Jūsu prezidentūra bija ļoti kompetenta un es uzteicu visus jūsu komandas darbu. Jūs esat izdarījuši visu, kas bija iespējams, jūs esat paveik, paveikuši darbu pie virknes jautājumu. Uh, un jūs vienmēr uzklausījāt mūsu viedokli, mūsu bāžas par to, lai būtu taisnīgums īstenots un līdztiesība nodrošināta lauksaimniekiem. E, Polijas prezidentūra ir jāvērtē ļoti pozitīvi. Tas bija viens no labajiem pārsteigumiem pēdējā pusgada laikā, un es jums sirsnīgi par to pateicos. Es gribu teikt, ka mēs ceram, ka arī turpmāk varēsim rēķināties ar jūsu atbalstu. Jūs uh, strādājat padome un jūs vienmēr iestāsities par uh, zemnieku, lauksaimnieku interesēm, par Eiropas Savienības interesēm un uh, aizstāvēsiet zemnieku intereses. Cerams, ka arī turpmāk sadarbība starp padomi un parlamentu būs tikpat cieša un ka arī nākošā tagadējā prezidentūra turpinās darbu tādā pašā garā. Paldies, paldies, Luis, un tagad vārds Čorģam Lajanam. Paldies, priekšsēdētāji, es arī eh, vēlētos pievienoties citu kolēģu teiktajiem eh, labajiem vārdiem un uzslavēt polijas ministru. Mēs tiešām bijām ļoti patīkami pārsteigti ar to, uh, par to, ar kādu uh, apņēmību jūs uh, iesaistījāties sadarbībās ar parlamentu, mums ir bijušas uh, virkne diskusiju, mums notika kopīgi pasākumi uh, par eh, kopīgās lauksaimniecības politikas reformu, un šajā jomā institūcija sadarbība ir ļoti svarīga. Uh, Jūsu darbs bija veiksmīgs, jums izdevās pabeigt darbu pie jautājumu par uh, piena iepirkumu jautājumiem. Un uh, ir arī uh, spērts uh, liels uh, solis uz priekšu, risinot tirgus krīzi, kas pastāv pēdējo divu, trīs gadu laikā. Uh, sadarbība ir bijusi tiešām ļoti veiksmīga un ceru, ka tā turpināsies arī uh, nākotnē. Un mēs ceram, ka mums izdosies vienoties par uh, jauno kopējo lauksaimniecības politiku, lai nodrošinātu uh, pozitīvu nākotni Eiropas lauksaimniekiem. Paldies! Uh, Džordžam un tagad vārds Martījam Oslijam. Paldies! Es varētu pievienoties uh, veiksmes vēlējumiem. Un uh, jūs darījāt daudz diskusiju kultūrā starp parlamentu un padomu. Tikšanās ar lauksaimniecības ministriem un komiteju bija parauga pasākums, un uh, es domāju, ka daudzi lauksaimniecības ministri saprata, ka parlamentam ir ļoti būtiska loma. Diskusijas bija tik savstarpēji produktīvas, mēs panācām uh, vienprātību par uh, nostājām, izpratām jūsu pozīciju, un es domāju, ka tagad mēs sākām labāk saprast daudzas zaļo nostājas, un cerams, ka mēs varēsim jūs iesāktos dialogus uh, arī turpināt. Es domāju, tagad pēc komisijas KLP priekšlikumu prezentēšanas sākas eh, spēcīga kritika par šiem reformu priekšlikumiem, un eh, šo priekšlikumu kritizētāji eh, liek mums nogaidīt, vai būs arī tikpat labi pretēji priekšlikumi, alternatīvi priekšlikumi, un tas notiks turpmāko mēnešu laikā, uh, Ja to nevarēs padarīt citi, tad eh, nāksies strādāt parlamentam, nāksies strādāt pie pozitīvu šīs reformas iznākuma. Ja mēs visi šeit eh, darbojamies vienu mērķu labad, domāju, ka attiecībā uz kvalitātes pakotni, kas ir ļoti būtisks lauksaimniecības politikas elements, eh, nav panākts pietiekams progress, žēl, ka mēs nepanācām vēlamo attiecībā uz marķējumu, uz etiķetēm Un eh, es arī zinu, kādas ir problēmas padomē un manā pašu valstī. Runājot par piena pakotni, mūsu frakcija nevarēja to atbalstīt, un diskusija par piena pakotni, godīgi sakot, vēl nav beigusies, un eh, ir eh, sākusies jauna piensaimniecības krīze. Man arī pārsteidz tas, ko sacīja jūsu valsts sekretārs zaļajā nedēļā mums ir eh, vairāk jāstrādā pie tirgus regulējuma šajā jomā, bet eh, es eh, vēlu jums izdotos turpināt jūsu sadarbību, kā jūs to iesākāt atvērtajā uzticības pilnajā manierē, arī tagad, kad jūs vairs nesēžat prezidijā. Un es ceru, ka tas mums izdosies, jo Polija ir ļoti būtiska lauksaimniecības valsts, bez polijas nekāda saprātīga reforma nesanāks, un mēs ceram uz jūsu atbalstu, tostarp arī mazajiem lauksaimniekiem. Es pateicos jums vēlreiz par ārkārtīgi labo sadarbību. Grazie Martin, è arrivato Jim, Jim Nicholson alla parola. Paldies vārds Džimam Nikolsonam. S, uh, Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlētos izmantot šo iespēju un sirsnīgi pateikties ministra kungam. Es biju referents par piensaimniecības jautājumiem, un mēs aktīvi sadarbojāmies ar padomes uh, darbiniekiem un polijas prezidentūras darbiniekiem, un es vēlreiz vēlos pateikties par šo sadarbību. Dažkārt uh, šis darbs bija tiešām grūts, citreiz ļoti interesants, lai uh, neteiktu vairāk, bet jūsu darbinieki vienmēr saglabāja vēsu prātu un es pateicos viņiem un pateicos par to, ka mums izdevās uh, panākt vienošanos uh, priekš prezidentūras laikā. Varbūt uh, jūsu darbinieki nevienmēr ir saņēmuši visas uzslavas, kuras viņi būtu pelnījuši. Manuprāt, mēs ab, visās pusēs daudz ko mācījāmies no šā procesa. Uh, uh, par to, kāpēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās darbojas koplēmuma procedūra. Varbūt pašā sākumā ne vienmēr mēs varējām prognozēt, kā reaģēs mūsu sarunu partneri. Šis darbs uh, brīžām bija tiešām ļoti grūts, bet es vēlreiz uh, sirsnīgi pateicos jums par uh, šā darba rezultātu. Tagad Eiropā daudz kas notiek, un mēs esam šobrīd jau janvāra vidū. Un mums mm, ir eh, zināmas problēmas bijušas, ar ko mēs daļēji esam tikuši galā, un tagad uh, izrādās, ka divi no šīs komitejas deputātiem ir uh, bijuši lauksaimniecības ministri 1999. gadā, kad tika pieņemta regula par uh, šo jautājumu par uh, vistu labturību, un tagad mums ir uh, jārisina dzīvnieku labturības problēma uh, putnkopības nozarē, un mums ir jādomā par šo jautājumu. Paldies! Bene, grazie Jim. Adesso la parola. Paldies, Jim. Aņokungs. Thank, thank you very much. Paldies! Es tikai gribēju atbalstīt Džima Nekolsona teikto. Jūs esat Polijas lauksaimniecības ministrs, un mēs vēlamies, lai jūs palīdzētu izdabūt vistas ārā no šiem kasešu būriem. Tālāk runājot par tiešo maksājumu pārdalu Eiropas Savienībā es pārstāvu apvienoto karalisti. Ja šāds izlīdzināšanas process notiktu, tas mūs būtībā neskārt, jo mēs esam aptuveni vidējo rādītāju grupā. Bet jāsaka, mēs tomēr uh, Uh, piedzīvojām vīlušanos pēdējo mēnešu laikā, jo Polijai, Austrum Eiropas valstīm, Baltijas valstīm tika solīts, ka šie maksājumi tiks izlīdzināti, bet šis solījums netika turēts. Un es tagad gribu jautāt, vai šis lēmums nav mainījis jūsu ticību Eiropas Savienībai. Paldies, Mišels Dantāns. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Es arī no savas puses vēlētos jums pateikties par prezidentūras veikto darbu, un jūs esat apliecinājuši jūsu uzticību Eiropas vērtībām. Es eh, gribu arī pateikties par darbu pie piena pakotnes. Tas bija pirmais uh, ziņojums koplēmuma procedūrā lauksaimniecības jomā, kas tika pieņemts. Es augstu vērtēju jūsu darba metodus. Mēs kopā mācamies un mēs varam izvērtēt arī pagātnes uh, pieredzi. Jūs un jūsu līdzstrādnieki ļoti enerģiski darbojās padomē, lai panāktu lēmumus. Uh, bet mēs, deputāti, no savas puses jutām, ka padome jūs nevienmēr nostādīja veiksmīgā situācijā sarunvešanas procesā, jo lēmumi tika pieņemti ļoti lēni. Es gribētu zināt, vai jūs prāt varētu uzlabot sadarbības procesu mūsu starpā, lai koplēmumu procedūra darbotos ātrāk un efektīvāk, kaut arī mūsu darba rezultāts tomēr bija efektīvs galu galā. Paldies, saka Jārkungs. Jā, dankā, prezident. Un dankašēn. Uh... Äh, Tātad pateicos Polijas ministram, jau tika vairāk kārt teikts, un es arī no savas puses uh, gribētu uzsvērt, ka uh, Dialogi ar mums, ar parlamentu, pieauga apmēros. Jūs cieši sadarbojāties ar mūsu komiteju, mēs varējām padziļināt, savstarpēji diskutēt, un tā veidojas demokrātija. Tā tiek īstenots Lisabonas nolīgums. Tāpēc uh, es priecājos par jūsu prezidentūru, bet uh, es uh, pamanīju arī, ka. Uh, Jūs uh, esat uh, pievērsies daudzām lauksēmniecības uh, politikas problēmām. Tostarp mums aktualizējās īstenošanas problēma saistībā ar pieaugošo birokrātiju. Jūs tagad nododat prezidentūru citās rokās, bet jūs joprojām esat vēl šeit ar savām zināšanām. Un uh, es uh, ceru, ka jūs turpināsiet iesaistīties uh, procesos un ka jūs turpināsiet izdarīt spiedienu, lai jūsu reforma tiktu īstenošana, lai nepieaugtu administratīvais sloks un sloks zemniekiem. Viņi vēlas atbalstu un neatkāpieties no savām pozīcijām. Pateicos jums un vēlu jums panākumus turpmākajā ceļā. Grazie, un... Paldies! Tālāk došu vārdu Lozoviča kungam, lūdzu. Paldies, priekšsādātā kungs. Ministra kungs. Es domāju, ne tikai jūs priecājieties uzklausīt pozitīvās atsauksmes par prezidentūru. Es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki, gan pārvaldē, gan arī diplomāti, uh, ir gandarīti uzklausot šāds pozitīvu, uh, pozitīvas atsauksmes. Es Vacehovska kungu vārdā, kurš šodien nevarēja ierasties, vēlējos uzdot jautājumu. Polijā Čenstohovā jūs teicāt, ka tiks darīts viss, lai atbrīvotu Eiropu no GMO. Jautājums ir tāds, vai Polija ir kaut ko darījusi, lai uh, to panāktu, un ja jā, tad kas bijusi šī rīcība? Paldies! Tagad mums ir palikuši vēl pāris E, jautājumi, bet es ar lielu prieku došu vārdu Marikam Savīckim, lai atbildētu uz jautājumiem, kas tika uzdoti, un vēlreiz pateikšu paldies par uh, darbu, kas tika izdarīts prezidentūras laikā. Turpin ministres, paldies, priekšsādātāji, es gribētu jums pateikt paldies par jūsu komentāriem, par pozitīvajām atsauksmēm kā arī par jautājuma zīmēm, kuras jūs man te uzvilkāt acu priekšā. Es domāju, ka bāžas, kas tika izrādītas ar divu apvienotās karalistas deputātu starpniecību par uh, vistula apturību, ir uh, ļoti interesanta lieta, jo tas parāda, kā mēs strādājam Eiropas Savienībā. Bieži vien uh, poliju rāda kā tādu kauna traipu Eiropas Savienībā attiecībā uz putnu labturību, bet Polija vienmēr ir bijusi godīga un uzrādījusi, kāda ir mūsu situācija un kā mēs modernizējam visu. Taču tad, kad komisija uzsāka inspekcijas apvienotajā karalistē, tad arī tur eh, radās problēmas, jo pirms tam apvienotā karaliste bija tāds kā paraugs, um, kā vajadzētu izturēties pret putniem, taču inspekcijas uzrādīja pavisam citu ainu. Uh, Es runāju par to arī atsaucoties uz KLP reformu Eiropā. Polijas prezidentūras sešu mēnešu man ir devusi diezgan plašu pieredzi, un es varu uh, izdarīt galvenos secinājumus. Mums nebija neka laika, lai veiktu nopietnas politiskas debates. Mēs kā politiķi dzenamies pēc uh, priekšlikumiem, kurus ir sagatavojuši ierēņi. Es lūgtu ierēņus neapvainoties, taču bieži vien šie priekšlikumi tiek uh, veikti ar kopiju un paste palīdzību. Uh, Bieži vien viņu idejas un tēzes sakņojās idejās, kuras e, ir izstrādātas pirms vairākiem desmitiem gadu. Atgriežoties pie uh, putnu labturības, Mums, kā politiķiem, ir nepieciešamas sanāksmes, kur mums ir iespēja izteikties. Mums nepietiek ar sanāksmēm, kur katrs drīkst runāt divas, trīs minūtes. Mums ir nepieciešamas sanāksmes, kurā katrs var nākt klajā ar saviem argumentiem. Vakardien, kad mēs uzsākām, uh, kad bija Dānijas prezidentūras inaugurācija, uh, man tika uzdoti jautājumi par KLP uh, Eiropā, piemēram, jautājums, kā tik liela valsts, kā Eiropas Savienība, acīm redzot, runātājs pārteicās un domā polī, um, nevar tik galā ar, uh, uh ar saviem uh, graudu Uh, ar savām graudu rezervēm, kā tā var veikt pārdošanu uz trešajām valstīm. Šajā gadījumā man jautājumu uzdeva amerikānis, bet bieži vien šāds jautājums uzdod arī Eiropas zemnieki. Uh, Jautājums ir par to, kāpēc tas mērķis, kāds mums bija pirms 20 gadiem, vairs nav. Lauksaimnieki ir domāti tam, lai ražotu pārtiku. Galvenie ienākumi lauksaimniekiem šobrīd ir no tiešiem maksājumiem. Un uh, tagad, ja mēs runājam par tiešmaksājumu eh, vienādošanu, tad es ļoti priecājos, ka Brīt pati ar polijas konservatīvo palīdzību strādā pie tā, lai padarītu vienlīdzīgus tiešmaksājumus. Prezidentūras laikā es par to tik skaļi nerunāju, bet tagad, kad prezidentūra beigusies, es gribētu pajautāt, vai tas ir visas Eiropas interesēs, lai tiešmaksājumi skropļotu konkurenci vai tā ir reformas daļa? Vai tas ir reformas interesēs turpināt, palielināt nastu lauksaimniekiem, kas vēlas dabūt tiešus maksājumus? varbūt varētu dažus no uzdevumiem padarīt par a, a, fakultatīviem, proti tiem, kas to vēlās piemēram, um, kas attiecās uz organiskām augsnēm, tad 50% tur audzē proteīniem bagātus augus, tāpēc, ka tas ir obligāti, bet pārējie to varētu darīt pēc izvēles. Un um, varētu audzēt arī uh, tie pārējie vienu piegdāļu no uh, augsta proteīna vērtības graudaugiem. Un um, tagad runājot par ģēmo, šis jautājums mums būs jāizskata, vai nu mēs to gribam vai nē, tādēļ, ka uh, princips, pēc kura katrā dalība valsts varētu izlemt šo jautājumu, nedarbojas, ja mums ir vienotais tirgus, tāpēc ka vienotajam tirgum nav robežu. Ja mūsu vidū ir politiķi, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, uh, Un ja mēs uzskatām, ka ģēmo ir kaitīgi biodiversitātei, tie var būt kaitīgi arī dzīvniekiem un cilvēkiem, tad es gribētu uzdot jums jautājumu, kāpēc? Eiropai būtu vienlaikus jāaizsargā biodiversitāte un vienlaikus jāatbalsta uh, biodiversitātes kropļošana citās pasaules valstīs, ja mēs importējam šos ģēmo no trešajām valstīm. Es domāju, ka mums būs vēl pie šī jautājuma jāatgrieztos, lai nonāktu pie vienotas pozīcijas par ģēmo. Un es tiešām ceru, ka turmākajos mēnešos mums šis jautājums atkal atgriezīsies. Es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka polijas prezidentūras pieredze man nāca ļoti par labu, un es domāju, ka tas tā bija arī polijas deputātiem un arī manas komandas locekļiem. Es tiešām ceru, uh, ka eh, tas atmaksāsies un ka jūs eh, visi varēsiet iegūt no mūsu pieredzes mūsu turpmākajā darbā modernai un vienotai skaistai Eiropai. Paldies! Bene, davvero grazie Marek, grazie di... Liels paldies Marek, paldies par uh, šo uzrunu. Paldies par visiem, kas uzdev, paldies visiem, kas uzdev jautājumus. Mēs ceram, ka Dānijas prezidentūra balstīsies uz Polijas prezidentūras atstāto mantojumu. Un tagad mēs uz pāris minūtēm pārtrauksim darbu. Uh, lai ļautu ministram doties prom, un pēc tam turpināsim ar eh, darba kārtības astoto jautājumu, kas attiecās uz uh, eh, Spirus Danelis uh, stratēģiju vidusjūras dienvidiem.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 Nu, tad beidzot mēs varam turpināt uh, darbu ar uh, mūsu darba kārtību, tirdzniecības pārmaiņu veicināšanai, ēst tirdzniecības un ieguldījumu stratēģiju vidusjūras dienvidu reģionam pēc Arābu valstu atmodas revolūcijām. Referents Spiros Danēlis. Nu, tad atgādināšu, ka tā ir tirdzniecības pārmaiņu veicināšanas stratēģija stratēģija pēc arāba pavasara. Mūsu pēdējā sanāksmē 20. decembrī pagājuši gada diskusija notika par tehniskiem jautājumiem, kā jau visi jūs zināt. Arābu pavasarim bija ļoti liela nozīme. Uh, visā reģionā un arī Eiropas Savienībai. Mums tas ir ļoti svarīgi no politiskā viedokļa. Uh, Tās nodrošina arī pārtikas drošuma, ienākuma vienlīdzīgākas sadalīšanas un arī sieviešu iesaistīšana darba tirgunu. Un beidzot, es esmu ļoti priecīgs, ka es varu dot Spirosam vārdu un priecājos arī, ka šeit ir komisijas pārstāve Klārkas kundze. Uh, Tad dosim vārdu Spirosam, pēc tam komisijas pārstāvēju un pēc tam tād uh, uzklaus. Uh, runāsim par devīto darba kārtības punktu. Paldies priekšsādātāji. Es vēlētos pateikties pār to, kā man ir bijusi ļoti laba sadarbība ar pārējiem kolēģiem. Priekšsādātāji es gribētu uzsvērt to, cik uh, svārīgs šis jautājums ir mm, Eiropas Savienībai kopumā, īpaši vidusjūras dienvidu daļā, kur process vēl nav noslēdzies. Mums joprojām ir e, vērojama zinām politiska nestabilitāte reģionā un, protams, kā tas atsaucās uz Eiropas Savienību lai sasniegtu politisko stabilitāti, ir nepieciešama ilgtermiņa izaugsme. Un tas nozīmē, ka lauksaimniecības un uh, lauku reģioniem ir izšķirošā loma šajā stabilizācijas procesā. Un tas tā ir tāpēc, ka izaugsme šajā sektorē sektorā palīdzēs nodrošināt pārtikas drošumu, Uh, radīs darba vietas, palīdzēs integrēt sievietus un uh, sīksaimniekus ekonomikas izaugsmē, tāpēc bez šaubām tas ir ļoti svarīgi, lai uzlabotu ekonomisko situāciju šajās valstīs un apgabalos. Eiropas Savienībai ir jāpalīdz, taču tai arī ir jāatrod visefektīvākie līdzekļi, kā to darīt. Uh, un kā atjaunot ienākumus reģionā, lai sasniegtu mūsu izvirzītos mērķus, proti pārtiks drošums ir viens no tiem. Bez šaubām ir arī nepieciešams finansējums, lai to izdarītu, tāpat arī ir nepieciešams tehniskās prasmes, nepietiek ar to vien, ka mēs uh, ka tiek radīts produkts, ir jābūt arī efektīvām procedūrām tur uz vietas, kas novestu pie vēlamā rezultāta. Tādēļ mums ir jāskatās ilgtermiņā, mums ir jāskatās uz investīcijām infrastruktūrā, piemēram, irigācijas sistēmās. Mums ir jāskatās, kā produkti tiek pārstrādāti, iepakoti un tam līdzīgi. Uh, Tam visam ir nepieciešamas dažādas prasmes. Protams, šis periods ir eh, diezgan kritisks un ļoti grūts, un mums ir jācenšas rast ilgtspējīgus risinājumus, kurā tiktu paredzēti arī dažādi negaidīti scenāriji, kā piemēram nākotnes pārtiks krīze un tam līdzīgi. Uh, un arī ir ļoti svarīgi, kā šī izaugsme tiktu nodrošināta, lai šī reģiona cilvēki varētu saņemt labākas kvalitātes pārtiku, kā arī nodrošināt lielāku konverģenci starp dienvidu vidusjūras valstīm un pārējām valstīm. Uh, Tāpēc mums ir jāskatās uz sekām, kādas šajā reģionā būs ES politikai. Mums ir jānodrošina atbalsts, jāstabilizē tirgus un jātīsta lauku reģioni, ieskaitot Ziemeļ, Āfrikas valstis un eh, Sahāras valstis. Paldies! Grazie, Spiros! Grazie! Paldies, Spiros! Paldies par jūsu prezentāciju. Varam sākt diskusiju. Elizabete Iegli ir lūgusi vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! un es eh, pateicos eh, referentam Danielis kungam par viņa uh, prezentāciju. Jā, viņš ir izteicies ļoti pareizi, tāda ir šī situācija, un uh, mēs kārtējo reizi lauksaimniecības komitejā runājam par šo tematu. Šobrīd tirzniecības komitejā tiek runāts par Maroko nolīgumu, ir bijis pozitīvs balsojums. Uh, Un, jā, teoretiski tirzniecības attiecības ir labas, tām ir vajadzīga stratēģija, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir jāņem vērā arī šajās valstīs dzīvojošo cilvēku intereses, ka ar tirzniecību bieži vien tiek pelnīta nauda šiem cilvēkiem nelabvēlīgiem režīmiem. Uh, ir jāņem vērā cilvēku tiesības, darba ņēmēja tiesības, jo tās ir tās lietas, ko mēs, kā Eiropas Savienība, esam iekļāvuši savā pamattiesību hartā, un tas viss ir jāņem vērā - tiesiskums, demokrātija un eh, citas, eh, citi piederīgie aspekti. Jūs norādījāt uz taisnīgu ienākumu sadalījumu, tas ir ļoti būtisks aspekts Tas nozīmē, ka ražotājiem, proti mazajiem lauksaimniekiem, ir vairāk iespēju. Ir jānodrošina viņiem reāli piekļuve zemēji, piekļuve resursiem. Jūs eh, runājāt par eh, jaunām ūdens eh, apūdeņošanas metodēm. Uh, Mums ir jānodrošina arī lauksaimniecībā ekoloģiski ilgtspējīga izaugsme, un ir arī citi risinājumi, uh, ko mēs varētu atbalstīt, tostarp arī enerģētikas sektorā, un kuru sekmēšana palīdzētu sasniegt mūsu mērķus. Es domāju, ka vajadzētu vērst uzmanību uz to, ka labums netiek gūts tikai no tirdzniecības un no naudas, ka vajadzētu padomāt, kā tad īsti iet tiem cilvēkiem, kas uh, eh, stāvēs šiem nolīgumiem, aiz šiem ziņojumiem, par kuriem mēs runājam. Es bieži vien pieredzu, ka mūsu frakcijā uh, šie aspekti pārāk maz tiek ņemti vērā. Mēs varam runāt par demokratizāciju, par tiesiskumu, bet uh, šai apziņai ir jānotiek visos Eiropas Savienības politikas līmeņos. Paldies! Dziękuję Pani poseł Jegle. Bardzo proszę. Paldies. Jēglas kundzei. Bavēkungs. Oui, uh, voulais... Jā, es arī vēlējos uh, izteikties par šo ziņojumu un sniegt varbūt papildu paskaidrojumu. Eh, es lielā mērā piekrītu Jēglas kundzei. Manuprāt, ir jāņem vērā viens ļoti svarīgs aspekts. Ja mēs sniedzam atbalstu, tad uh, mērķis ir tāds, lai Magreba un Mašreka valstis varētu nodrošināt savu pārtiks piegāžu drošību. Un tāpat ir jācenšas palīdzēt šīm valstīm veidot reģionālo tirgu. Manuprāt, reģionālā tirgus jautājums ir izšķiroši svarīgs. Mēs nevaram vienkārši noslēgt līgumus ar vidusjūras reģionu valstīm, nodrošinot pārtiks piegāžu drošību, bet ir nepieciešama līguma šā reģionu valstu starpā, un tas ir ļoti svarīgi arī Zemsahāras eh, reģionam. Tāpat eh, ļoti būtisks jautājums ir tiesību nodrošināšana. Šobrīd galvenā prioritāte ir piekļuve zemei. Pastāv tāds risks, ka valstu valdības, kam eh, pietrūkst naudas, būs gatavas pārdot uh, lielas zemes platības. Tādu situāciju mēs jau esam pieredzējuši Marokā, un tas savukārt varētu apdro, apdraudēt uh, pārtikas piegādes. Ir jādomā arī par arotbiedrību tiesību garantēšanu. Daudzās šā reģiona valstīs arotbiedrību tiesības netiek respektētas lauksaimniecības jomā, un uh, arī pusindustriālos uzņēmumos. Tāpat ir jādomā par ūdens apsaimniekošanu. Nevar uh, uh, pārlieku daudz izmantot uh, dziļos uh, ūdens slāņus, kas uh, neatjaunos, jo pretējā gadījumā mēs varētu nonākt pie katastrofālas situācijas. Eiropā mēs esam izstrādājuši novatoriskus projektus, izmantojot pilotu projektus vispirms. Es domāju, ka arī šajās valstīs vajadzētu paredzēt iespēju finansēt vidusjūras reģiona līderus un veicināt uh, ražotāju pašorganizēšanos. Un uh, ir jāatbalsta ražotāju apvienošanās kustība un uh, teritoriāla pieeja šim reģionam, nevis domājot tikai par atsevišķām nozarēm un sektoriem. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka tādu nav. Tāpēc es eh, lūkšu Eiropas komisijas pārstāvi izteikties Klārka kungs. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Komisija lielā mērā atbalsta uh, šo atzinumu, ko ir izstrādājis Danelī kungs. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti sabalansēts. Mēs uzskatām, ka tirzniecības un investīciju stratēģijai ir jāsniedz savus ieguldījums plašākā ekonomiskā un sociālā vidusjūras reģiona attīstībā. Un eh, tāpat mēs arī piekrītam Danelī kungam, ka ir svarīgi, lai šī stratēģija palīdzētu sekmēt turpmāku tirgu atvērtību un eh, ilgtspējīgu attīstību, ienākumu sadalījumu aizstāvētu mazo lauksaimnieku un sieviešu intereses, un tās ir tikai dažas no prioritātēm. Mēs tāpat arī esam vienisprātis ar Danēlis kungu, ka piekļuve tirgiem šajā jomā nav prioritāte, jo Eiropas Savienības tirgus jau tagad ir ļoti atvērts. Tas ir atvērts um, vidusjūras uh, reģiona izstrādājumiem, uh, un mēs nevaram ignorēt arī paši savas problēmu jomas un sektors Eiropas Savienībā. Tāpat arī varētu teikt, ka turpmāka tirgu atvēršana nav nekāds brīnumlīdzeklis. Daudz svarīgāk būtu, un tas ir uzsvērts arī ziņojumā, koncentrēties uz lauksēmniecības attīstības veicināšanu šī reģiona valstīs, lai uzlabotu viņu ražošanas kapacitāti, uh, uh, stiprināt reģionālos tirgus, uzlabot pārtikas drošību un arī sadarboties ar uh, šā reģiona valstīm, veidojot lauksaimniecības un lauku attīstības institucionālo ietvaru, lai šīs institūcijas varētu vairāk saskaņot savu darbu ar akī komunitēru un kopienas lauksaimniecības politiku. No lauksaimniecības ģenerāla direktorāta pozīcijām raugoties, mēs atbalstām arī Bovēkunga priekšlikumu, proti, ka ziņojumā varētu ierosināt lauksaimniecības attīstības instrumentu piemērošanu reģionam, kā piemēram šo līderu projektu instrumentu, uh, Mēs ar komisāru Čološu nu jau aizvadītajā gadā esam sākuši Eiropas programmu lauksaimniecības attīstībai, kas ir paredzēta kapacitātes uzlabošanai austrumu un dienvidu kaimiņu valstīs, pamatojoties uz pirms iestājas instrumentu lauksaimniecības attīstībā iestājas valstīm Un e, šis, šī līderu koncepcija ir lielā mērā iekļauta mūsu uh, programmās uh, vidusjūras dienvidu reģionam. Un uh, mēs ļoti priecājamies par šīm līderu programmām, jo tās, tam jau ir iestrādes lauku kopienās un tās atbalsta arī zemnieki. Nu, pie tā es arī pagaidām apstāšos. Paldies! Paldies komisijas pārstāvim. Vai referents Danelis kungs vēlētos vēlreiz izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties arī komisijai par vienprātību ar manām nostādnēm ziņojuma projektā. Es domāju, ka mēs visi raugāmies no vienām un tām pašām pozīcijām. Jā, ir jautājumi, kas būtu jāatrisina, piemēram, institūcija un infrastruktūras trūkums, kā arī nepieciešamība pēc lielākas demokrātijas un demokrātiskākām pieejām un demokrātijas kultūras. Līdzekļu sadalījuma jautājums un tas, cik labi mazie lauksaimnieki var piekļūt tirgumu, ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs pilnībā piekrītam, ka Eiropas Savienības uzdevums ir koordinēt šos reģionus, kā piemēram Ziemeļāfriku, un attiecības, kas šo reģionu valstīm būtu ar Eiropas Savienību. Šo reģionu dabas resursi ir būtisks aspekts, kas palīdz mums racionalizēt situāciju un uh, sasniegt mūsu mērķus. Es piekrītu Bavē kungam, šī līderu programma ir ļoti labs piemērs un modelis. Mm, ir jau mūsu rīcībā zināmi secinājumi par labo praksi, un tie var mums ļoti noderēt turpmākajā darbā, atbalstot šos jaunos tirgus. Paldies! Dziękuję panu posłowi. Paldies! Es domāju, ka ir vērts paturēt prātā, ka tirzniecības un investīciju stratēģijas ietvaros mums vajadzētu padomāt arī par zinātības tālāk nodošanu. Tās valstis, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā ar savu pieredzi liecina, cik svarīga ir šī zināšana nodošana. Ir risinājumi, kas kļūst par pastāvīgiem risinājumiem. Tāpat ir būtiski arī starppersonu kontakti, sadarbība ar cilvēkiem. Uh, jo ar dažādu pasākumu palīdzību ir iespējams uh, uzlabot demokrātijas procesus. Tikai runāšana par demokrātiju savukārt nerada pietiekami lielu uzticību, ir vajadzīgs arī atbalsts un rīcība. Es domāju, ka mēs arī lielā mērā pieturamies pie šī principa. Tika runāts par sarežģīto situāciju ar augsni un uh, dabas resursiem. Uh, Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 1. februārs 2012. Ja vairs nav nekādu komentāru par šo jautājumu, tad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds. Referents eh, šajā gadījumā ir Luis Paulo Alves. Vai mēs varētu lūgt referentu iepazīstināt mūs ar ziņojumu? Nós um, estamos perante um. Paldies. Šis ziņojums tiek skatīts šeit pirmo reizi, te runa par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu, un Un mēs jau agrāk esam mēģinājuši Eiropas Savienībā rast dažādus risinājumus gan tirzniecības nolīguma ceļā, gan arī citādāk. Uh, un rezultātā Eiropas lauksaimniecības politika ir balstījusies uz patērētāju aizsardzību, uz dzīvnieku aizsardzību, uz minimālajiem sociālajiem standartiem un tā tālāk. Un uh, šos aspektus, uh, šie aspekti ir neapšaubām. Aizsardzība ir jāturpinās. Un tas iet roku rokā ar to, ka komisija ir formulējusi savu priekšlikumu. Un eh, komisijā ir vērojami centieni vājināt to aizsardzību, ko mēs vēlamies eh, nodrošināt. Startautisku nolīgumu eh, slēgšana notiek arī mūsu iedzīvotāju interesēs, bet uh, rodas iespējas, ka tādējādi tiek atvieglots ceļš uz starptautisku nolīgumu slēgšanu, bet šķiet, ka šīs komisijas metodas nedrīkst turpināties. Tikai iesaistot lauksaimniekus un tikai piedāvājot viņiem noderīgus risinājumus ir uh, iespējams rīkoties. Ir jāatvieglo piekļuve šim globalizācijas fondam un ir jārīkojas saskaņā ar jau nolemto. Grozījumi, izmaiņas darbības veidā Uh, un uh, lauksaimniekiem ir jādod iespēja mainīt savu darbības veidu un pielāgoties. Un ir jārūpējas par to, lai izveidotie instrumenti tiktu adekvāti izveidoti un lai tie varētu efektīvi darboties un dot uh, risinājumus uh, pastāvošām problēmām. Ja mēs nodrošināsim, ka šiem instrumentiem ir minētās uh, īpašības, uh, tad uh, slēdzot tirzniecības nolīgums, par ko ir runa arī šajā priekšlikumā, ir jānodrošina arī tas, lai šie nolīgumi ņemtu vērā reālo situāciju. Un jābūt, jāparedz arī iespēja uh, pārskatīt nosacījums, ņemot vērā reālo situāciju. Un uh, es iepazīstoties ar šo priekšlikumu, ir elementi, kas rada mums bāžas, it īpaši runājot par nodarbinātības jautājumiem. Pastāv tādas situācijas, ka uh, šeit ir runa par lauksaimniecībā strādājošajiem, bet brīžām tiek aizmirsts, ka lauksaimniecībā darba apstākļi ir ļoti saudabīgi. Tādēļ, domājot par fonda finansējumu. Šeit uh, tiek minēti 2 miljārdi eiro, u, jeb, un 80% no šā finansējuma it kā būšot pietiekami, lai uh, risinātu šāda veida problēmas. Runājot par gada finansējumu šie apjomi var tik likties lieli, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir 27 dalību valstis, kurās uh, pastāv lauksaimniecība. Mums vispirms ir jāiz, jābūt skaidrībā par to, kādā virzienā mēs vēlamies iet. vissvarīgākais uh, pāns šķiet ir ceturtais pāns un tā trešais punkts, kurā ir noteikts fonda darbības uh, principi un procedūra. Komisija balstoties uz veiktajiem pētījumiem izstrādā programmu, kas tiks īstenot ar deliģēto aktu uh, starpniecību, un komisija arī eh, nominēs kandidātus un tā tālāk un tā tālāk. Šeit mēs saskatām virkni problēmu. Šie jautājumi ir tiešām ļoti svarīgi un rodas tāds iespējas, ka komisija sev ir paredzējusi pārāk lielas pilnvaras. Eh, Tie bija arī mani sākotnējie komentāri, iepazīstoties ar šo priekšlikumu. Es domāju, ka mums notiks vēl garas un plašas debates, it īpaši par ietekmi uz nodarbinātību, par to, kā šis fonds kopumā ietekmēs lauksaimniecības nozari. Es šobrīd ap aprobežojos tikai ar sākotnējiem komentāriem. Es domāju, ka mums šis jautājums būtu rūpīgi jāizdiskutē pils dažādās politiskās grupās, pirms parlaments nāk klajā ar saviem priekšlikumiem par globalizācijas pielāgošanās fondu. Paldies, saka priekšsēdētājs Matijas kundzei vārds. Nu? Nu. Jeśli nie, to... Thank you, Chairman. You were looking at me, but I... Paldies, priekšsēdētāji. Jūs te raugāties uz mani, bet es neatpazinu manu vārdu nosaukt. Gines būtu pietiekami labi izruna, lai es saprastu. Paldies jums par uh, iepazīstināšanu ar šo jautājumu. Man ir dažas piezīmes. Pirmkārt, jāņem vērā to, ka šis fonds nav iekļauts daudzgadu finanšu schēmā. Otrakārt, paplašinot šo globalizācijas fondu, lai tajā iekļautu lauksēmniekus, es kļūtu bažīgi par to, ka komisija tik labi neapzinātos tirzniecības nolīguma aspektu un to, kādas sekas šie nolīgumi atstāja uz lauksēmniecības sektoru. Vēlos norādīt, ka mēs uh, vēlamies īstenot mehānismu vēl pirms nolīgumiem, uh, kas, eh, manuprāt, varētu nozīmēt, ka šī vienošanās eh, kaitētu Eiropas lauksaimniekiem. Man eh, šāda notikuma attīstība nepatiktu, jo nav skaidrības, kā komisija vēlāk panāktu vienošanos par citiem jautājumiem, jo īpaši par Merkusuru. Es uzskatu, ka finansējums arī ir nepietiekams, lai cīnītos ar šo daudzo nolīgumu iespējamajiem negatīvajiem efektiem, un mums, e, kā komitejai, vajadzētu nodrošināt pirmām kārtām lauksaimniecības un pārtikas ražotāju interešu aizsardzību. Finansējuma jautājums ir ārkārtīgi būtisks, un mums vajadzētu tam pievērsties. Padomāsim, cik neliels finansējums būtu pieejams lauksaimniecībai un kādas negatīvās sekas uh, lauksaimniecības iekļaušana radīt citiem sektoriem. Mums tāpat ir vajadzīga detalizētāka informācija no komisijas par šo priekšlikumu. Tā ir tāda ļoti agrīna ideja, kur ir liels kārdinājums noraidīt uzreiz, uh, bet es eh, katrā ziņā piesargāšos to apsveikt, pirms es būšu ar to iepazinusies detalizētāk. Tāpat arī interesanti, ko sacītu komisija arī attiecībā uz ietekmi uz tirzniecību. Paldies! Mārtiņš Hoislings. Jā, es varētu būtībā piekrist tam, ko sacīja Magīnēsas kundze. Un uh, es uzskatu, ka mums uh, arī referentam ir jāuzsver, ka šai lietai ir jāpiet ļoti kritiski. Komisijas finanšu priekšlikumā šis finanšu izklāsts ir lielā mērā nevis lauksaimniecības komitejas, bet citu komiteju interesēs, tāpēc es domāju, ka mēs to nevarētu akceptēt. Es domāju, ka te mēs parakstamies uz ļoti neizdevīgu darījumu, tāpēc mums vajadzētu ļoti pamatīgi to visu pārunāt. Vēl no rīta koordinatoru sanāksmē es norādīju, ka komiteju priekšsēdētāju ziņā ir pārdomāt, vai procedūra, kāda tā šobrīd tiek piemērota, ir atbilstoša. Būtībā ir skaidrs, un tas arī ir jāsaka atklāti, ka uh, šī programma nozīmētu uh, nozīmētu sekas arī tirzniecības liberalizācijai, un te ir jāpiemina arī Mērkosūra nolīgums. Jautājums ir, vai tam visam pietiks līdzekļu? Tas gan ir cits jautājums, bet ja mēs to visu akceptējam, tad mēs akceptējam arī to, ka Merkosūra nolīgums zaudē ietekmi. Un eh, ja mēs tagad dosim skaidru signālu komisijai, jo īpaši tirzniecības komisāram, ka mēs šādu pieeju neatbalstam, ka mēs vēlamies nostāties pret Merkosūra nolīgumu pašreizējā formā, tad uh, mums ir uh, jāsaprot, ka tas, kas darīs, uh, nāks par labu vienai nozarei nenāks par labu citai. Un eh, es ceru, ka mēs vēlreiz atgriezīsimies pie šī jautājuma mūsu darba kārtībā. Un pašreizējā veidā mēs eh, no lauksaimniecības komitejas puses šo priekšlikumu varam tikai noraidīt. De Guhta kungam, tirzniecības komisāram, ir skaidri jāparāda, ka mēs nevaram uh, akceptēt šo priekšlikumu kā papildinājumu tirzniecības nolīgumam, kuru sekas mēs ilgtermiņā uzlūkojam kā negatīvas. Paldies! Tālāk vārds. Es paldies priekšsādātāju kungs. Es tiešām varētu atbalstīt to, ko teica Maginis kundze. Es gribu teikt tieši to pašu, ko viņa, ka tā ir sain, tas ir kā saindēts ābols. Uh, jo man rodas tāds iespējas, kā mēs te vienkārši sev uzliekam pārsēju tur, kur mums ir ievainojums, bet ievainojums ir ļoti liels un plakstarītis ir ļoti maziņš. Es eh, kritizēju to, ka tiktu subsidēti uh, lauksaimnieki, kas godīgi pelna savu maizi. Pēc tam, kad dzirdēju, ko teica komisija par vidusjūras reģionu, es pilnīgi iebilstu pret to, ka mazie lauksaimnieki tik tiktu iznīcināti. Es uh, iebilstu pret to, ka viņi tiktu uzturēti apmāti ar subsīdijām tā vietā, lai pelnītu ienākumus tikai ar savu darbu, un tas viss notiek tikai tāpēc, ka komisija ir nespējīga, tiešām nespējīga izdomāt citu alternatīvu tam, kā vidusjūras reģionā taisnīgāk sadalīt labumus. Un tad man liekas arī, liels kauns, ka mēs neprotam tik galā ar uh, lauksamniekiem un lopkopiem vidusjūras reģionā. Mums ir nepieciešama vienprātība padomē, lai mobilizētu šos fondus. Nu, cik tad reizes jūs esat redzējuši šo vienprātību? Kā tad jūs domājat, vai Ziemeļvalstīm interesē, kas notiek kaut kādos uh, maziņos uh, dienvidu reģionās. Pēc šīs vasaras krīzes, kas notika ar ekolī, baktēriju, man liekas, tas ir vairāk nekā apšaubāmi. Tāpēc es atbildēšu Magīneses kundzi. Un es gribu, lai mana grupa cīnās pret šo priekšlikumu, un tā kā mums šeit ir uh, komisijas pārstāve, tad es gribētu zināt, pēc kādiem kritērijiem tiks izvēlēti e, šie hipotētiskie kandidāti šim hipotētiskajam fondam ar hipotētiskajiem līdzekļiem. Paldies. Tagad došu vārdu Bovēkungam. Un pēc tam Džordžam Lajonam. Jā, es tāpat kā mani trīs kolēģi, kas runāja iepriekš, uzskata, ka mums ir skaidri jāieņem nostāja attiecībā pret šo fondu. Manuprāt, šis priekšlikums ir tāda kā saindēta dāvana, ko Eiropas uh, institūcijas pasniedz lauksaimniekiem, lai viņi piekristu brīvās tiesniecības nolīgumiem. Uh, lai gan vairumā šo nolīgumu lauksaimniecība ir uh, tas korekcijas faktors, kas palīdz lielajiem uzņēmumiem iegūt tirgus daļas un, uh, ja patiesībā lauksaimnieki tiek upurēti šo mērķu labā. Mēs runājam šai sakarā par Ma Maroku, Merkosūru, tāpat tiek vest sarunas ar Kanādu par piena nozari, un šis saraksts turpināsies sektoru pa sektoram. Šobrīd lauksaimniekus uh, upurē uz brīvā tirgus uh, un brīvās tirzniecības altāri. Tas mums ir skaidri jāapzinās, un tādēļ mūsu komitējai skaidri un nepārprotami ir jānoraida šis priekšlikums, parlamentam skaidri jāpasaka, ka mēs nevēlamies šādu fonda izveidi šādā veidā mēs vē, dodam dāvanas tām valstīm, ar ko mēs vedām sarunas. Tad, kad mēs uzsākam sarunas un mūsu sarunu partneri, piemēram, Merkosur, zina, ka pastāv globalizācijas piemērošanas fonds lauksaimniecībai, tas nozīmē, ka mūsu institūcijas necīnīsies par lauksaimnieku interesēm. Uh, Bet gluži otrādi ir paredzēts tāds fonds, lai lauksaimniecību likvidētu, lai maksātu kompensācijas lauksaimniekiem pēc tam. Vai tiešām Eiropas parlaments nobalstos par to, lai lauksaimnieki zaudētu darbu, lai veselas teritorijas tiktu izņemts no lauksaimniecības apgrozījuma? Tas ir absolūti nepieņemams. Nepieņemama ir arī forma. Mēs redzam, ka šo fondu līdzfinansē Eiropas Savienība un attiecībā attiecīgās partnervalstis. Tas nozīmē, ka Uh, ne, at, dal, dalībvalsts. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm būs jāmaksā kompensācijas lauksaimniekiem, kas pazaudēs darbu. Ja mēs ņemam Spānijas piemēru, ja nelaimīgā kārtā nolīgums ar Maroku tiktu atbalstīts parlamentā, es ceru, ka mums izdosies to aizskavēt. Uh, Tātad šobrīd Andalūzijā bezdarba līmenis ir 45% lauksaimniecībā. Tas nozīmē, ka mēs ar šā fonda palīdzību nodrošināsim ienākumu šiem cilvēkiem vienu, divus gadus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs stāvam uz galda, uz galvas, un ka mēs esam gatavi pārdoties tiem, kuri grib ne, jebkādā veidā atvērt uh, tirgus, uh, Un es domāju, ka mums ir jāmobilizējās, jāvēršās pret šādām negatīvām tendencēm, un mēs nedrīkstām slēpt uh, lauksaimniekiem to, kas notiek Eiropas Savienības līmenī, un mums ir ar visu apņēmību jāvēršas pret šo projektu. Paldies. Nākamais runātājs Džordžs Lajens, un pēc tam uh, patronevišas kundze. Paldies, priekšsādātāji! Esmu viensprātis ar lielu, runātā, lielu runātāju skaitu pausto domu, ka šis komisijas priekšlikums ir politisks slasts, jo no vienas puses tas ļauj komisāram pateikt, ka lauksaimniecības budžets nav ticis samazināts par tādiem apmēriem, kā daudz domā jo viņš varētu teikt, ka šis fonds sniedz pienesumu lauksaimniecības budžeta pozīcijām, un tāpat arī tas eh, dod zaļo gaismu Negūhta kungam runāt par tirzniecības darījumiem. Un tas liek domāt, ka eh, viņam ir risinājums. Tāpēc es domāju, ka politiski uh, Mums kā komitejai ir jānostājas pret šo priekšlikumu kopumā. Tomēr pastāv nopietna problēma. Ir jāizlemj, kā tieši mēs to darīsim, jo šis priekšlikums nav tikai mūsu komitejas ziņā. Mēs runājām ar lauksēmniecības komiteju, kas ir vadošā komiteja. Uh, Un, protams, ka viņi sniegs mums uh, kompetenci pār vairākiem pantiem. Un, uh, ja vien mēs nevarēsim uzvarēt priekšsarātāju konferencē, kādas tad īsti ir mūsu iespējas apturēt nodarbinātības komiteju uh, procesā, kurš, kā liecina grafika, beigsies kaut kad maijā vai jūnijā? par vienu, par, par, par daļu no KLP tiks panākt vienošanās, un uh, tā jau būs nonākusi plenārsēdē. Un uh, mēs uh, jau agrāk esam mēģinājuši risināt tirdzniecības nolīgumu negatīvās sekas, un joprojām ir mehānismi tam paredzēti KLP reformā Kāpēc mēs neizmantojam šos mehānismus? Protams, pastāv arguments, ka uh, mēs varētu atgriezties pie lauksaimniecības budžeta izskatīšanas, bet es teiktu, ka tās ir vienkārši ilūzijas. Ja nodarbinātības komiteja mēģinās eh, pastāvēt uz šo pozīciju, tad eh, lauksēmnieki nepieredzēs neko labu no šīs budžeta pozīcijas. Tāpēc es vēlētos aicināt sekretariātu nākt klajā ar kaut kādām iespējām komitejas rīcībai šajā sarežģītajā situācijā, jo uh, Lēmumu pieņemšanas pilnvaras šobrīd nav mūsu ziņā, ja vien mums priekšsēdētāja konference neizdosies atgūt kontroli par uh, konkrētiem Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda ziņojuma pantiem, kas ir saistīti ar lauksaimniecību. Un mums ir jāmēģina arī uh, iegūt vairākums plenārsēdē. Es domāju, ka tas būs ļoti sarežģīti. Uh, Es vēlos, eh, lai tiktu izstrādāti kādi praktiski priekšlikumi tam, kā mēs varētu atspoguļot praksē tos skatpunktus, kas tikuši šeit pausti, jo pretējā gadījumā šīs diskusijas ir eh, nevajadzīgas. Tāpat uh, ir svarīgi saprast, kā mēs varam KLP noteikumos iekļaut nostājas par to, kā neizmantot šos mehānismus, bet kā skatīt visus turpmākos tirzniecības darījumus caur KLP instrumentu prizmu. Es domāju, ka arī šo ceļu mēs varētu izvēlēties, un es vēlētos kādu konsultāciju no priekšsēdētāja un no komitejas sekretariāta, ja tas būtu iespējams. Paldies! Paldies! Tagad Patrao Nevešs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ja man vajadzētu rezumēt uh, savu viedokli par šo dokumentu, jāsaka, ka tur nekā nav. Komisija nāk klajā ar priekšlikumiem, kas tiek pasniegt kā izcila ideja, brīnišķīgs priešlikums, fonds, uh, finansējums un varētu domāt, ka tas uh, nāk par labu lauksaimniecībai, bet patiesībā situācija ir gluži pretēja. Šis fonds jau tā kā tā pastāv kopš 2007. gada un uh, tā galvenais mērķis ir uh, kompensēt nodarbinātības zudumu. Uh, mums ir drīzāk jādomā par starptautiskiem nolīgumiem, uh, un mums tiek teikts, jā, šie nolīgumi tā kā tā ir, un vienkārši jādomā, kā mazināt to negatīvo ietekmi. Tāpat jāatzīst, ka darbības uh, metodas ir ļoti sarežģītas šim fondam, un neviens īsti nesaprot, kuram tad būs tiesības saņemt šo finansējumu, kurām ne. Vispār jāsaka, tā ir tāda milzīga struktūra, kas radīs uh, daudz problēmu, un neviens īsti nesaprot, kas par ko būs atbildīgs. Instrumenti, protams, būs, bet patiesībā uh, viss tiek atstāts komisijas ziņā, tā varēs slēgt starptautiskos nolīgums un upurēt uh, lauksaimniecību uh, šajā kontekstā. Būtībā uh, tā jau ir tā lietas būtība, un tas ir kaut kas pilnīgi neiedomājams. Paraudzīsimies uz nolīgumu ar Maroku, uz nolīgumu ar Merkosūru Mums saka, lūk, šeit uh, ir uh, tas risinājums, ja nolīguma radīs kādus sarežģījumus, mums risinājums jau ir. Bet patiesībā mūs cenšas maldināt, apmānīt. Manuprāt, mums ir atklāti un aktīvi jārīkojas, iestājoties pret šo priekšlikumu. Lajenkungs mums saka, uh, ka pastāv koordinācijas problēmas ar nodarbinātības komiteju šajā jautājumā. Viņam varbūt ir tiešām taisnība, un tomēr, ko es konstatēju, šis uh, Eh, instruments darbojas jau nodarbinātības jomā, un es domāju, ka mums ir arī jāaprobežojas ar tiem mērķiem, kas tika definēts sākumā, un nav nepieciešama šā fonda darbība paplašināt, iekļaujot tajā arī lauksaimniecību mēs runājām par globalizācijas pielāgošanās fondu, bet patiesībā runa jau nav par to, bet gan par to, kā mazināt starptautisko nolīgumu negatīvās sekas. Es absolūti nepiekrītu šādai pieejai, un mums ir jāizvēlas uh, uh stratēģija, kādu mēs īstenosim. Situācija tiešām ir ļoti nopietna. Ja komisijas uh, lēmumiem uh, būs negatīva ietekme uz lauksaimniecību, tad par to ir jārunā un jākoncentrē mūsu uzmanība uz šiem jautājumiem. Neļausim mūs uh, maldināt šajā jautājumā un neļausim, lai komisija atkritās no jebkādas atbildības par negatīvo ietekmi, kāda varētu būt šiem nolīgumiem. Paldies, priekšsēdētāji! man gribas vismaz pāris sekundes uh, ieņemt arī pozitīvu nostāju. Es gribu teikt, ka šis komisijas priekšlikums ir uh, pozitīvs tā, ka tas uh, atklāja patiesību. Jāsaka, mūsu komiteja jau diezgan ilgu laiku bija pareizs viedoklis par komisāru de Guhta nostāju. Eiropas komisija mums uh, šajā dokumentā, kas tika publicēta pagājušā gada 12. oktobrī par KLP reformu, runā, ka šeit ir trīs mērķi - pabarot 450 miljonus Eiropas eh, iedzīvotāju, ja eh, un ja eh, to nevar nodrošināt, tad var iepirkt pārtiku arī ārpus, kaut arī varbūt es tam nepiekrītu. Otrakārt tika teikts, ka uh, Mēs esam vecs kontinents un KLP eh, bija arī teritoriāli mērķi. Un tāpat mums atgādināja, ka lauksaimniecība un pārtiks rūpniecība ir pirmais uh, darba vietu radītājs savā nozīmē visā uh, Eiropas Savienības teritorijā. Un šeit es saskanu, saskatu pretrunas. Uh, Jā, es aizmirsu arī vidas aspektus pieminēt. Tātad mēs nevaram no vienas puses runāt par tālajošu lauksaimniecības politiku ar uh, trim mērķiem un tā pašā laikā uh, uh, apdraudēt uh, teritoriālo attīstību, jo es tagad saskatu, ka mūsu balsojumu un viedokļi divu pusgadu gadu laikā ved mūs uz to, ka mums ir jānoraida nolīgumi ar Maroku un komisijas viedoklis. Paldies! Tagad Harkins kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, gribu teikt, ka man šeit ir divi portfeļi. Esmu referente nodarbinātības komitejā un arī eh, aizstājēja esmu lauksaimniecības komitejā. Uh, komisāre mūs informēja par šo jautājumu nodarbinātības komitejā un uzreiz parādījās sarkanā kartīte no lauksaimniecības viedokļa. Es piekrītu maniem kolēģiem, ka tas ir saindēta dāvana. Jums kaut ko dod, uh, bet patiesībā jūs saņemat ļoti maz, un tā ir tāda kā vīģes lapa, ko komisija izmanto, lai slēptu savu sarunu patiesos mērķus uh, sarunās ar uh, Merkosur valstīm. Mums ir jāpasaka, viņi saka lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, ka ir izveidots globalizācijas fonds, kas palīdz uh, īstenot pārkvalifikāciju vai kvalifikācijas uzlabošanu, bet patiesībā uh, Es gribu teikt, ka ar to nepietiek un ka mums vajadzētu noraidīt šādu priekšlikumu. Mums ir arī jāizvērtē, kā lauksaimniecības ģenerāla direktorāts vērtē nolīgumu ar Merkasūru ietekmi. Daudzi reģioni eh, būs eh, zaudētāji un tie ir tie reģioni, kas saņem arī kohēzijas finansējumu. Un no vienas puses tiek piešķirs kohēzijas finansējums, no otras puses tiek slēgts uh, šis nolīgums, kas apdraud šos reģionus ļoti nopietni. Man ir bijuši virkne tikšanos ar Valvēs kungu, un uh, mēs apspriedām arī, kā varētu šo procesu uh, sadalīt, bet mūsu nodarbinātības komitejas koordinātoru sanāksmē tika lēmts, ka atbildīgā komiteja un tikai eh, būs tikai nodarbinātības komiteja šajā jautājumā. Bet eh, netiks uh, uh, izslēgti lauksaimnieki no šī uh, projekta. Un ja lauksaimnieki tiek iekļaut šai fondā, tad eh, nosacījumiem būtu jābūt tādiem pašiem kā citiem darbiniekiem. Bet te nebūtu nekādas jēgas šādai pieejai. Ja, ja lauksaimnieks pārtrauc uh, nodarboties ar lauksaimniecību, viņš pie tās vairs neatgriezīsies. Bet nu, tāda šobrīd ir tā situācija. Šobrīd mēs cīnāmies par kompetencēm. Ja šis jautājums tiks atrisināts, tad varbūt mums būs skaidrāks skatījums uz šo problēmu kopumā. Tagad vārds Džēmsam Nikolsonam. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz uh, no tā, ko vēlējos teikt, pateic jau iepriekš uh, runājošie deputāti piekrītu Harkins kundzei daudzos jautājumos uh, par šo lauksaimniecības aspektu šai priekšlikumā. Un patiesībā tiešām tās ir tāds, tāda kā atļauja uh, komisijai uh, vest sarunas visā pasaulē par nolīgumiem, kas it kā nākt par labu Eiropas Savienībai. Un pirmais nolīgums būs ar Merkosūru, bet tas jau nebūs pēdējais. Un ir tomēr jādomā par atbildību un tās salad, sadalīšanu. Ja šis globalizācijas fonds būtu paredzēts, uh, lai palīdzētu lauksaimniekiem un uh, lauksaimniecībai, Eh, es domāju, ka tā tas nav, jo es nezinu, kā lauksaimnieki varēs piekļūt eh, šā fonda finansējumam, ja eh, pret viņiem attieksme būs tāda pati kā pret uh, rūpnīcu strādniekiem. Jāsaka, vismaz manā dalībvalstī es neredzu šādu vienādu attieksmi. Un mums te saka un grib mūs maldināt, ka šis uh, fonds ir paredzēts arī zemniekiem, un beigās var izrādīties, ka naudas nebūs šai fondā, tad, kad tā tiešām būs nepieciešama. Un tādēļ es, man ir lielas bažas šai jautājumā, un es atbalstu referentu un Harkins kundzi. Uh, jo mums principā parlamentā ir jāizlēm šis jautājums. Pastāv ar vien lielākas bāžas šai parlamentā par to, ka atbildība, kas ir jādala augstākā līmenī starp komitejām, uh, netiek dalīta, ka šeit uh, par visu atbildīga ir tikai viena komiteja. Uh, un es nezinu, kā tas sasauc ar mūsu darba metodēm uh, parlamentā. Mēs esam pagātnē jau cīnījušies ar lauksaimniecības komiteju par kompetenci, un tagad atkal mums ir tāds pats konflikts ar nodarbinātības komiteju. Uh, jautājums ir, kas tad pieņem šos lēmumus un kā tie tiek pieņemti, un vai uh, ir bijusi pieejama visa nepieciešamā informācija, vai viss ir atbilstoši izvērtēts, jo tagad mums piedāvā tādu saindētu dāvanu, un mums ir tiešām jādomā par to, kādu risinājumu mēs varētu šeit atrast. Paldies! Tālāk došu vārdus agri ģenerāldirektorāta pārstāvim Brančīnska kungam. Nē, nu, tas ir kāds cits. Nu, katrā gadījumā, kundze, jums vārds kā komisijas pārstāvēja. Liels paldies, priekšsēdētāji atvainojos, ka sāku tik vēlu. Uzstājos šeit pārstāvu nodarbinātības ģenerāldirektorātu, kas ir atbildīgs par fondu līdz šim brīdim, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar mūsu kolēģiem no lauksaimniecības ģenerāldirektorātu, kas arī šeit ir. Varbūt būtu labi, ja mēs palūkotos atpakaļ, kā fonds tika radīts un ko mēs esam izdarījuši līdz šim. Pēc tā mēs palūkšu lauksaimniecības ģenerāldirektorāta kolēģus atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti īpaši par lauksaimniecību. Fonds tika radīts 2007. gada sākumā, un tās atbilda uh, tirdzniecības nolīgumiem un problēma, tirdzniecības problēmām, kas radās globalizācijas sakarā. Un tad fonds varēja. Uh, nodarboties ar uh, visādām. Uh, visādiem jautājumiem, un mēs novērsām arī dažādu jautājumu dubultu izskatīšanu. Un uh, Un šajā fondā dalību valstīm ir vienlīdz lielā atbildība kā komisijai. No sākuma mums bija 65% eh, eh, teikš, tās, tās fonda līdzdalība un pašlaik ir 50%. Taču līdz uh, eh, 2013. gada beigām mēs atkal pie 50% esam atgriezušies līdz finansējumā. Mēs esam saņēmuši pieteikums no 20 dalību valstīm, mēs esam um, nodarbojušies ar gandrīz 90 tūkstošiem nodarbināto un iztērējuši gandrīz 450 miljonus eiro tas ir apmēram 83 miljoni gadā, un tie ir apmēram 17 procenti no iespējamām daudzuma. Nu, parasti to iespējamo summu mēs eh, rakstījām diezgan augstu, ņemot vērā visādas krīzes un tam līdzīgas, un arī neparedzētus apstākļus. Uh, Mēs pašlaik esam veikuši vidējā termiņa izvērtējumu, un šī izvērtējuma rezultāti ir tādi, ka fonds ļoti labi ir atbildējis uz um, augsta līmeņa pārklāšanos, uzdevuma pārklāšanos. Un uh, sniegtā palīdzība ir bijusi labāka, tāpēc, ka fonds ir papildinājis to, ko dalību valstis varēja darīt pašas. Reizēm tas e, izpaudās kā personalizētāka palīdzība vai arī palīdzība ilgtermiņā. Sociālajie partneri tika iesaistīti un tas arī paredzēja radīt tādu situāciju, ka situācija uzlabojās, tika izrādīta arī solidaritāte e, starp Eiropas Savienību nodarbinātājiem un dalību valstīm, bet e, ir arī novērot solidaritāti starp dalību valstīm, un mēs varam teikt, ka subsidiritātes elements ir skrupulozi ievērots, jo tās bija pašas dalībvalstis, kas izstrādāja instrumentus un kas tos pielietoja, un komisija tikai tos padarīja par likumīgiem. Kas attiecās uz 2014. gadu, mēs vēlējāmies paplašināt šo fondu arī uz lauksaimniekiem, jo, eh, kā jūs zināt, nākotnē uh, situācija mainīsies. Līdz šim fondā nebija iekļautas pašnodarbinātas personas un uh, lauksaimnieki tādi ir, bet tā kā pašnodarbinātas personas tālāk tiks iekļautas, tad arī lauksaimnieki, protams, tur nonāk. Mēs gaidām tagad citu krīzi. Mēs nezinām, kad tas notiks. Mēs nezinām, kad notiks atkal masveida atlaišanas. Uh, Tāpēc nav nekādas jēgas, ja komisija izstrādātu konkrētu budžetu katram gadam, jo reizē mēs varam savu budžetu neiztērēt, bet reizē mēs atkal to pārtērējam. Un um, maksimālais apjoms no 2014 līdz 20. gadam ir 3 miljārdi, no kuriem maksimāli 2,5 miljārdi varētu tikt piešķirt lauksaimniekiem. Atšķirība ir tāda, ka pieteikumus iesniegt dalībvalstis nevis indivīdi. Un Un eh, tur tiks ievērot arī dažādi termiņi. Līdzfinansējums ir paredzēts 50% apmērā, bet eh, dažiem reģioniem un valstīm tas var būt pat līdz 65%. Mums varbūt nebūs tādas specifiskas krīzes, kāda ir tagad, kā globāla finanšu krīze, taču var būt dažādas reģionālas krīzes, kas var būt saistītas arī ar vidas katastrofām, un uh, tur mēs varētu iesaistīties no solidaritātes fonda, bet um, solidaritātes fonds nevar iesaistīties tād, ja uh, nodarbināties zaudē darbu, un fonds tagad to varēs darīt. Nebūs ne. Uh, nekādu atlaižu tiem, kas zaudē darbu, vai nu būs jāatrod uh, cits darbs, vai arī jāmaina savu lauksaimnieciskā nodarbe. Tiks paredzēta arī lielāka elasticitāte. Tad uh, Tas nozīmē arī to, ka ja viens instruments ir veiksmīgāks, otrs neveiksmīgāks, tad naudu no šī neveiksmīgā instrumenta var pārcelt uz veiksmīgāko. Un tas nozīmē, ka nākotnē mēs daudz labāk sapratīsim, kas notiek. Un tas tāds vispārīgs ieskats tajā, ko fonds var darīt un ko tas darīs nākotnē. Tad es gribētu priekšsēdētāju jums jautāt, vai Eh, jūs atļautu eh, lauksamniecības ģenerāla turdakrāta pārstāvjiem piebilst pāris vārdu. Jā, paldies. Es ļoti atvainojos, ka es nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Vai no e, eh, lauksamniecības ģenerāldirektorāta jūs vēlties izteikties, tad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt, dāmas un kungi, un paldies par iespēju uh, papildināt to, ko teica mana kolēģe no nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Es tātad esmu no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta un es esmu ļoti pateicīgs par to, ko mēs šodien arī dzirdējām. Un es gribētu papildināt to jautājumu par to, kāpēc lauksamnieks vajadzētu iekļaut šajā fondā. Kā man kolēģe teica, uh, Pašlaik lauksaimnieki ir izslēgti no fonda. Viņi nevar izmantot fonda naudu. Un viņu iekļaušana ir e, nepieciešama. E, citādi var būt slikta ietekme lauksaimnieciskajā sektorā. Un eh, bija ļoti skaidri pateikts, ka fonds var tikt izmantot lauksamniecības sektorā, tur, kur globalizācija var ietekmēt lauksamniecības nozares izdzīvošanu vajadzētu paskatīties uz uh, dažādām iespējamajām alternatīvām un uz instrumentiem, kas ir pieejami, un izvēlēties globalizācijas fondu likās acīm redzami. Um, tad, kad mēs runājam par uh, lauksamniecību, tad mēs sav, lauksam, globalizācijas fondā runājam par globalizāciju, mēs runājam par uh, apmācību, par to, lai cilvēkiem palīdzētu piemēroties jaunai situācijai. Uh, Tas ir ārkārtas situācija fonds. Arī summas, par kurām ir runa, nav kompensācijas par tirdzniecības nolīgumu, bet gan par ierobežotu daudzumu. Un iemesls, kāpēc lauksamnieki būtu jāietver fondā, bija sniegt palīdzību lauksaimniekiem, lai viņi varētu piemēroties jauniem tirgus nosacījumiem. Tas ir kā papildus instruments, ar kur palīdzību lauksaimnieki var piemēroties. Lauksaimniecības sektors ir specifiks, tas, tas atšķirās no pārējās ekonomikas. Lauksaimnieki visbiežāk ir pašnodarbinātie, kā jau tas tika teikts, un tāpēc mums bija nepieciešams veikt izmaiņas fondā, un tas nebija nebūtu tik viegli. Tāpat arī um, sektors ir ļoti sadrumstalots, ir um, daudz dažādu mazu daļiņu un. Uh, Tad, kad mēs domājam par lauksaimniecības sektoru, tad mēs domājam, ka bija vietā to darīt ar uh, globalizācijas pielāgošanas fondu palīdzību. Nu, mēs jau runājām ar uh, nodarbinātības komiteju parlamentā. Un uh, Mēs domājam, ka vajadzētu un uh, to pieņemt. Neviens cits to neuzskata par saindētu dāvanu, cits to uzskata vienkārši par dāvanu. Tika teikts, ka tirdzniecības nolīgumu skaits ir jāpalielina. Patiesībā, patiesību sakot, mēs um, negribētu uh, vienkārši reaģēt. Mēs gribētu atbildēt uh, nevis tādā situācijā, kur cilvēki tiek atlaisti, bet uh, pasteikties notikumiem priekšā, pirms viņus atlaiž, palīdzēt palīdzēt un izvairīties no tā, lai uh, eh, lauksamnieki izkrīt no aprītes pirms fonds tiek uh, mobilizēts. Un kas attiecās uz ietekmes aprēķināšanu, tad ir daudz, daudzi pētījumi veikti, Nu, protams, viens no galvenajiem tirdzniecības nolīgumiem, kas pašlaik tiek apspriests, ir ar Merkusūru. Mēs uh, gan lauksaimniecības, gan tirdzniecības ģenerāla direktorātā esam veikojuši daudz pētījumus, un šie pētījumi ir pieejami. Pagājušā gada septembrī mēs prezentējam vienu no saviem pētījumiem Intekomitejā, un tas tika izdalīts arī šīs komitejas locekļiem. Uh, Un šie pētījumi ir ļoti svarīgi. Komisija ir gatava publicēt visu ietekmes novērtējumu potenciālajām nolīgumam ar Merkosūru. Un šis pētījums pilnīgi noteikti ir pieejams, un es parūpēšos par to, lai jums ir pieeja šai informācijai, ja jūs to vēl nesat redzējuši. Un esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Paldies! Paldies! Es tagad lūgtu tulkus vēl nedaudz palikt pie mums. Vai Alveškungs vēlas vēl kaut ko izteikties? Jā, pāris vārdus tikai. Es vēlējos uh, jums norādīt, ka es arī nosodu šādu rīcības veidu, par to nav nekādu šaubu. Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par starptautisko tirzniecību uh, ar Merkosūru notikušo sarunu kontekstā. Mēs iestājamies par Eiropas lauksaimnieku interešu aizstāvību. Es domāju, ka visi mēs esam viensprātis, ka mums ir jāaizstāv lauksaimnieku intereses. Es uh, nesmu ierosinājis šo ziņojumu fonds ir izveidots un tika nolēmts sagatavot ziņojumu par šo jautājumu, un, protams, savā ziņojumā es runāju par konkrētajiem priekšlikumiem. Tomēr mūsu komitejai nav ekskluzīva kompetence šajā jautājumā. To es jums vēlos vēlreiz atgādināt. Un Es domāju, ka ir virkne jautājumu, kas būtu jāceļ gaismā šai sakarā. Sarunas turpinās. Martā ir paredzēta jauna tikšanās, tāpat notiek arī sarunas par nolīgumiem. Daži reģioni jau ir izjutuši šādu nolīgumu negatīvo ietekmi, un uh, mēs zinām tikai to, ka šeit ierosinātais instruments nespēja pārvarēt visas šīs negatīvās uh, sekas, negatīvo ietekmi, un tādēļ mums vajadzētu atgriezties pie šā jautājuma, runājot ar padomi un uh, komisiju. Uh, šeit, protams, ir nepieciešama virkne precizējumu. Tie būs jāsniedz nodarbinātības komitejai, kurai ir zinām pieredze šā fonda izmantošanā, un ir jāapspriež, vai piedāvātie mehānismi tiešām sniegs atbalstu lauksaimniekiem. Tāpat ir jāizvērtē tas, kā šie priekšlikumi sasaucas ar kopējo lauksaimniecības politiku. Un mums ir jāpauž ļoti skaidri un nepārprotami mūsu nostāja šajā jautājumā. Par to nav nekādu šaubu. Lies paldies, saka priekšsēdētājs. Diskusijas uh, parāda, ka šis ir ļoti strīdīgs jautājums un daudz kas vēl nav skaidrs. Uh, it īpaši runājot par lauksaimniecības specifiku. Līdz ar to mēs varam šīs debatas šobrīd noslēgt. Tiksimies atkal 15. Uh, šo pēcpusdienu un pie mums uh, ieradīsies Dānijas lauksaimniecības ministrs. Paldies par uzmanību!